Tagad pārējām pie balsojuma paskaidrojumu. Etioloģija psifu ja την κατάσταση στη Λιθουανία μετά. Tagad būs balsojuma paskaidrojumi par uh, rezolūcijas priekšlikumu situāciju Lietuvā pēc nepilngadīgo aizsardzības likuma pieņemšanas. Katram ir viena minūte, lūdzu. Kelam kungs. Kelam. Kelam. Is Mr. Kellam here? Vai Kellam kungs ir šeit? Where is he? Where is he? I can't see. Please. Mr. President. Godātais priekšsēdētāji, liels paldies par doto vārdu. Gribu teikt, ka balsoju pret rezolūciju par Lietuvu. Jo es uzskatu, ka šī rezolūcija vēl ir pāragra un tā ir arī nelīdzsvarot reakcija uz likumu, kas vēl nav stājies spēkā, jo īpaši tā sākotnējā versijā. Cilvēktiesības ir Eiropas Savienības kompetence, tomēr šajā gadījumā M mēs tuvojamies ļoti tuvu suverenitātes principu pārkāpumam. Un šī iemesla dēļ Es balsoju pret šo rezolūciju, paturot prātā arī to, ka tam varētu būt arī negatīvs rezultāts uz īrijas referendumu, kā slikts piemērs par to, kā var pārkāpt dalībās suverenitāti. Paldies! Sonik, Panie przewodniczący, głosowałem przeciwko. Sordnīgs lūdzu. Godātais priekšsēdētā balsoja arī es pret šo rezolūciju, jo Lietuva pati var atrisināt šo problēmu. Lietuvas prezidente ir izveidojusi īpašu grupu, lai izskatītu šo likumu, likums, kuram jāstāja spēkā tikai desmitajā gadā, vēl vairāk. Manuprāt, mēs no mūsu puses tiešām nopietni iejaucamies suverēns valsts iekšlietās un vēl vairāk mūsu rezolūcijā. Un arī atzinums tik iekļauts par to, ka mums ir jālūdz fundamentālo tiesību aģentūras atzinums aģentūrai nav jāizsniedz atzinums par katru valstu atsevišķi. Tas būtu ļoti bīstams precedents. Paldies! Ο, ο κύριος Πόσελτ για ένα λεπτό. Vai Paselt kungs ir šeit? Herr Präsident, ich bin ein begeistert. Priekšsēdētāja kungs, es esmu Eiropas fanātiķis un esmu par Eiropas konstitūciju un Lisabonas līgumu. Es cīnos arī par cilvēktiesībām, bet šī rezolūcija kaitē Eiropai ļoti smagi pat. Tieši pirms īrijas referenduma Mēs ļaunprātīgi izmantojam cilvēku tiesību jaunu jautājumu ideoloģisko apsvērumu dēļ. Uh, šim jautājumam ar, par Lietuvu nav nekā kopīga ar cilvēku tiesībām. Šis likums, varētu teikt, ir vērsts uz Lietuvas bērnu aizsardzību. Tas, ir ideoloģi, tas ir ideoloģisks mēģinājums ar šo rezolūciju no kreiso puses uh, kaitē cilvēku tiesību interesēm Eiropā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es domāju, ka mūsu lietuviešu draugiem bija savādāks priekšstats par šo jautājumu, jo ņemot vērā padomju savienības mantojumu, viņi vēlējās pēc iespējas ātrāk kļūt par citas savienības dalību valsti, un eh, tā ir tāda unikāla vairāku valstu savienība, bet tomēr šķiet, ka viņi ir eh, nokļuvuši tā tad eh, no vilka lāča ķetnās, viņi nejūtas pilnīgi brīvi, un lietuviešu parlaments vēlas aizsargāt aizsargāt mazgadīgos, bet īstenībā viņi par to saņem tikai nosodījumu un pārmetumus. Es domāju, ka e, situācija noteikti neuzlabosies nākamo gadu laikā. Un es domāju, ka jaunais cilvēktiesību komisārs varbūt varētu kaut ko darīt un viņš varētu pastiprināt Eiropas Savienības vērtības. Es vēlējos visiem pateikties, vēlējos pateikties e, par, šo, e, par šīm svinībām. Paldies! Stop. Ο κύριος Χάναν για ένα λεπτό. Lietuvā kungs priekšsēdētāji, kungs runāt par Eiropas Savienības regulējumu apjomu pieaugumu un redzot, kur uh, Brisele vēlas iekļauties katram atrodas nacionālajos jautājumos, un šādi jautājumi ir ļoti jutīgi jautājumi, kā nepilngadīgu aizsardzību. Un ja mēs kā parlaments vēlamies izdot likumdošanu nacionālo valstu vārdā, tad kāda jēga šīm valstīm vispār eksistēt? Kad apvienotāji karalistei arī bija ļoti tuvi likumdošana. Šī likumdošanai Section 21 es biju pret to Un, jo es gribu veicināt arī homoseksuālu cilvēku līdzvērtību un uh, līdztiesību. Bet es neesmu Lietuvas likumdevējs. Cilvēki, kuriem ir jāsardā pie šī jautājuma Lietuvā, ir tie cilvēki, kur ir demokrātiski ievēlēti. Un ja mēs šādi turpināsim rīkoties, tad mūsu Nacionālais parlaments vienkārši varam novietot muzejos. Paldies! Paragūģīs! Paldies, un tagad par rezolūciju uh, piena nozarē. Harpunkungs, vien minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka ļoti daudzu piensaimniecības uzņēmumu uh, izdzīvošanas iespējas ir uh, apdraudētas. Tādēļ ir ļoti labi, ka šāda rezolūcija ir tikus pieņemta. Man ir ļoti e, liela nožēla, ka zaļo politiskā grupa nepiedalījās priekšlikuma izstrādē. Ir jāsaka e, skaidri un gaiši ka komisijas priekšlikumi nav pietiekami visaptveroši. Mums pirmām kārtām vajadzētu uzlabot piena produktu patēriņu. Un ir Eh, jāpadomā arī par lielāku piensaimniecības produktu uzglabāšanu noliktavās. Ir jānosaka minimālās cenas eh, siera produktiem, ir jābūt skaidram marķējumam un tāpat ir jāpadomā par to, eh, kā var izmantot labāk eh, šo produktu uzglabāšanu. Es vēlējos komisārs kundzei lūgt rezolūcijas priekšlikuma saturu izvērtēt un to ņemt vērā savā turpmākajā darbībā. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs. Nikolsonas kundzes nav zālē. Plašāk, kungs, lūdzu. Vážený Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi vysvětlit mé hlasování. Godātais priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es vēlos paskaidrot savu balsojumu par piena nozari un krīzi. Es atturējos. Mēs zinām, ka situācija šai nozarē kritiska. Patērētāja cenas pieaug par 14% un uh, piena iepirkuma cenas samazinās par 5%. 30% un vairāk piena ražotāji ir bankrota priekšā, piemēram, Čehijā. Lielākais piena ražotājs saka, ka 15. Arī citi piena ražotāji ir bankrota priekšā. Mums ir jāpieņem ilgtermiņa stratēģija par šo nozari un nevis tikai nāk klajā ar īstermiņu pasākumiem. Balstīt pienu uzglabāšanu, tas pilnībā aizkropļos tirgu nedrošinās stabilitāti. Ir nepieciešama līdzvērtīgi nosacījumi visās dalību valstīs un ne tikai pienu nozarē. Paldies! Paldies! Sobermajer, kungs, lūdzu. Paldies! par man sniegto iespēju izteikties, kādēļ es balsoju tā, kā es balsoju. Es domāju, ir jāpadomā par ekonomisko krīzi un par to, kādā situācijā ir nonākuši piensaimnieki, bet ir uh, jākonstatē, ka ir samazinājies pieprasījums pēc piena produktiem, un es vēlējos eh, jūsu uzmanību pievērst Austrijas piensaimnieku situācijai, jo Eh, viņi nevar eh, konkurēt ar lielajiem uzņēmumiem, piemēram, Nīderlandē rodas liels uh, disbalans un mūsu piena uzņēmējiem tagad ir jāražo daudz vairāk produktu un tas nelabvēlīgi ietekmē uh, apstākļus, kād, kādos viņiem jāstrādā. Un es ļoti labi saprotu, ka viņi jūtas iedzīts stūrīties šobrīd. Paldies. Kristo, Kirjos Borgēzio, Jēna Leto. Borgēzio, lūdzu. In questi giorni si attua in tutta e- Pēdējās dienās visur Eiropā mēs redzam demonstrācijas no uh, piena ražotāju puses, kas aizstāv un kas prasa attiecīgas cenas un uh, uh, prasa to darīt nekavējoties, lai tiktu izstrādāts marķējums uh, viltotajiem produktiem, kas nonāk arī uz patērētāju galda. Mēs vēlamies, lai produkti būtu svaigi, lai mēs zinātu to izcelsmi. Un, un, bet no citām valstīm nāk piena pulveri un tiek apgalvots, ka tie nāk, mūsu paša ražojums. Uh, Rīt, tāpat, pie mums tāpat kā citur Eiropā izlies pienu, mums būs mierīga denos, demonstrācija, jo mēs gribam, lai būtu labs, svaigs piens, ko es dzeru šeit jūsu priekšā, Mēs gribam atgādināt, ko, kā ziedojas mūsu ražotāji, ko mums vajag aizstāvēt. Ko Eiropas komisāre ir izslēgusi sieru ar ilgu uzglabāšanas termiņu. Viņa apgalvo, ka Nu, aizstāv piena pulveri, un tas ir kauns. Kā jūs varat dzert pienu un nedalīties tajā ar priekšsēdētāju? Morvai, one... Marvai kundz minūte olyan időket élünk, eh, kedves elnök úr, amikor még a priekšsādātāja kungs, mēs dzīvojam laikos, kad pat bagātajās valstīs cilvēki izdara pašnāvības. Ir piena ražotāji, kas vairs nevar izdzīvot. Es balsoju par, par abiem dekastro kunga ziņojumiem, jo tas ir steidzams jautājums. Nekavējoties ir kaut kas jādara. Mēs visi labi zinām, ka piena pulveris un sviests, kas pašlaik ir intervences ietvaros, uzkrājumos, tas izies tirgu un vēl pazeminās cenas, un tas rada problēmu. Es gribētu jums arī teikt, ka regula palīdz lielajiem ražotājiem, bet nepalīdz mazajiem. Jums nevajadzētu aizmirst, ka mazie ražotāji prasa palīdzību, kas viņiem ir nepieciešama, lai izdzīvotu. Lielie ražotāji uh, izdzīvos, viņiem vienkārši no mums, uh, mēs esam vajadzīgi, lai gūtu lielāku peļņu. Jāņem vērā cilvēku dzīve, nevis pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumi. Un es piekrītu visiem, kas runāja pirms uh, manis, pirms es, uh, pirmām kārtām ir jā, tas, ko mēs paši ražojam. Paldies! Tā kungs, godētais priekšsēdētāji kungs, es saprotu, cik lielā mērā eh, lauksamniecības nozars, kā krīti, krīze, bet krīze izriet no KLP Un tam ir bijusi ārkārtīgi traģisks uh, sēks arī apvienotajā karalistē, ne tikai lauksaimniekiem, bet arī patērētājiem, nodokļu maksātājiem un arī trešās valsts nabadzīgiem iedzīvotājiem, kur tirgu neattīstas. Uh, notiek dempings. Mēs pamazām Eiropas Savienība attālinamies no tiešā atbalsta sistēmas, kuriem, kas radīja tik ārkārtīgi traģiskas vidas un uh, finanšu sekas, un tagad mēs atgriežamies šai situācijai. Nu, Apvienotā karalistē ļoti labi atceras, kā darbojas uh, piena kvotas sistēma. Mēs piešķērām tāds mazāk kvotas nekā nacionālā ražojuma apjoms Tad eh, ļoti daudz bija apvienotās karalistas lauksaimnieku, kur izmantoja pienu kā uh, vienkārši to lēja ārā un neizmantoja. Mēs eh, tikko attālinājāmies no šīs dramatiskās situācijas un tikko apvienot Eiropas parlaments atkal nobalsoja par to, lai mēs atgrieztos pie iepriekšējā situācijas. Paldies! Kamāla kungs, lūdzu! Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, pagājuši nedēļa. Beatles eh, tika izdot uh, eh, jaunu pārstrādāts albums, un šodien mēs runājām par uh, kvēta sistēmu. It kā sākotnē liekas, ka tur nav nekas uh, kopīgs, bet viens no Beatles dziesmu uzsākājiem ir atgriežoties PSRS, un šeit ir tāda sistēma, kur cenas un kvotas par to lem birokrāti, un nevis par. Uh, un nevis ņemot vērā patērētāju vajadzības. Patērētāji maksā divreiz vairāk, divreiz lielākas cenas, maksā arī nodokļus, lai atbalstītu šo sistēmas un nesūdzas par to, ka cena ir augsta. augstas. Arī Mārtiņš Šulcs pagājušā mandāta noslēgumā sacīja, ka tātad e sociāldemokrāti, EPP sociāldemokratizējas. Mēs domājam, ka mēs ejam šeit vēl tālāk un uh, Mēs redzam, ka Eiropas Savienība kļūst tiešām padomiska, vai mēs tiešām skatāmies uz Eiropas Savienību kā uz PSRS. Paldies! Ļoti, lūdzu. Tak. Fra dansk liberal side, der... Øh, Dāņu liberāļiem priekšsādātāja kungs ir tāds viedoklis, ka mēs piekrītam lauksaimniekiem, kas šodien prasa par palīdzību. Viņiem jāpalīdz. Tā ir problēma. Ir problēma tāda, ka īstermiņa atbalsts nekad nav labs risinājums, neraugoties uz uh, skaistiem paziņojumiem. Tie nav pastāvīgi pasākumi, un mēs labi zinām, uh, ka š, ar, to mēs zinām šeit parlamentā, un to mēs zinām arī savās valstīs. Šī rezolūcija prasa komisijai veikt pasākumus, bet patiesībā mēs atkāpjamies no agrākā reforma procesa, un es domāju, ka vajag ievērot lauksaimnieku tiesības, un tāpēc es domāju, ka vajag noraidīt šo rezolūciju, jo tas bija solis nepareizā virzienā. Paldies! Paldies. Tagad eh, būs balsojumi paskaidrojumi par eh, Dezertek un Nabuko rezolūcijām. Divi kolēģi ir pietiekšies izteikties. Alčītis kungs. Puiste? Ah, nē, I'm here. Esmu šeit priekšsēd kolēģi. Balsoju par šo rezolūciju enerģijas energoapgādes piegādes jautājums ir ļoti svarīgs Eiropas Unības dalību valstīm Krievijas un Ukrainas krīze ļoti skaidri norādīja esošās problēmas enerģijas nozarē, jo īpaši arī daži dalībvalstu totāla atkarība no dabasgāzes piegādes Baltijas valsts, kuras ir izolēts no pārējās Eiropas ir pilnībā atkarīgs no asmēvs gāzes piegādes, un jo tādēļ ir svarīgāk izveidot visaptvarojušu politiku enerģijas jomā valstī, kas būtu balstīta uz solidaritāti, kopēju interešu aizstāvību, un gribu pateikties komisijai, un jo īpaši Zviedrijas prezidentūru par to, kas nākuši klājā ar Baltijas jūras stratēģiju, kas ļaus efektīvi mobilizēt struktūrālos fondus, izmantos tos daudz efektīvāk, lai sasniegtu kopējus mērķus. Ja mēs pareizi īstenosim šo stratēģiju, tad tā kļūs par uh, reģionu veiksmas atslēgu. Un visbeidzot, gribu aicināt arī komisiju, aicināt uh, vadīt šīs stratēģijas īstenošanu, lai mēs sasniegtu kopīgus stratēģiskus mērķus. Paldies! Paldies, Letokungs! Vai, vai Głosowałem za tą rezolucją, bo... Sanikungs, pal... Basops šajā rezolūcijā, jo enerģijas jautājums ir ārkārtīgi solidāra rakstura jautājums. Dalībvalstīm ir jāsadarbojas pie šī jautājuma. Enerģētikas politika ir, jā, ir jāsavieto arī ar ārlietu komisiju. Ārlietu politiku un komisijai jāraugās uz dažādu enerģētikas apgādes drošības līmeni dažādās dalību valstīs. Uh, Mēs eh, redzam, ka arī eh, ogļu eh, stācijas var atstāt ļoti negatīvu iespēju uz klimatiskajām izmaiņām. Ir nepieciešama kopīga politika. Komisija jānosaka skaidri, ka tā cīnīsies pret dalību valstu egoismu, kuras uzskata, ka nav nekādu briesmu vai riska, ja ir atkarība tikai no viena piegādātāja, kā tas ir Krievijas gadījumā. Mums ir nepieciešama rīcība un politiska grība, kuru skaidri pauž Eiropas komisija un attiecīgais komisārs. Paldies! Paldies! Matūla kungs informēja jūs, ka šajā procesā jums ir jāiesniedz jūsu prasība pirms uh, balsojumi, ka jūs vēlaties izteikties par balsojumu skaidrojumā. Es tagad gan došu jums vārdu, bet nākamreiz lūdzu ziniet, ka šāda procedūra jāievēro. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es balsoju par šo rezolūciju un gribētu paskaidrot, kāpēc. Eiropas Savienība ir atkarīga no enerģi, enerģijas importa, un mēs sagaidām, ka pieprasījums un patēriņš izaugs. Bet iespējas ir ierobežotas un energodrošība prasa, lai, mēs, lai mums būtu avotu un ceļu diversifikācija. Vienlaikus nepieciešami starp savienojumi, kas būtu efektīvi starp dalību valstīm. Pašreizējie projekti eh, attiecībā uz gāzes vadu eh, Rumānijā un Bulgārijā ir ļoti labs piemērs. Kas mums vēl ir jāizdara? Es gribētu vilkt paralēles, varbūt nedaudz pārdrošas, ar elektrību. Mēs varam izmantot elektrisko strāvu, nezinot pašu avotu. Līdzīgas iespējas gāzes jomā varētu novest pie līdzīga rezultāta dabas gāzi vajag piegādāt visiem, un tāpēc es atbalstu Nabuko projektu, bet arī atjaunīgu avotu diversifikāciju. Paldies! Paldies, sēdi tiek slēgta un tad atsāksim sēdi pulkstens trijos.